kolēģis 5. maijā nomiris. E, e, izsakam līdzjūtību viņa tuviniekiem. Viņš bija deputāts attīstības komitejā, kā arī delegācijai, e, Afganistānas delegācijai Eiropas parlamenta vārdā. Ģimenei un tuviniekiem izsaku mūsu līdzjūtību.